esam noslēguši debats par eh, šo jautājumu. Vakardienas eh, protokols ir izplatīts. Vai būtu kādi komentāri par protokolu? Tāda nav. Tādā gadījumā varam uzskatīt, ka protokols ir pieņemts.